valstīm vajadzētu savus diplomātus atsaukt. Runājot par bēgļu straumēm, ir jāgatavojas problemā, problēmām, kas mūs gaidīs nākotnē. Paldies! Līdz ar to ir uzstājušies politisko grupu runātāji. Un tagad es gribētu sveikt Brazīlijas delegāciju, kas viesojas šeit, to vada Karlos Alberto Lereja, uh, ārlietu komitejas vadītājs. Tātad delegācija atrodas uh, galerijā, un uh, Brazīlijas delegācija piedalīsies pirmajā Eiropas Savienība, Eiropas parlamentu un Brazīlijas starpparlamentārajā sanāksmē. Un gan Eiropas parlamenta deputāti, gan Brazīlijas Nacionālā kongresa locekļi piedalīsies struktūrētajā dialogā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 Um, sorry, Atvainojos par traucējumu. Tātad Brazīlijas delegācija piedalīsies Eiropas parlamentu un Brazīlijas starpparlamentārā sanāksmē. Broka kungs, vai ir iespējams konstatēt, vai mēs, kā deputāti, esam atbildīgi par starpgadījumu, kas tagad notiek tribīnēs? Mm mums ir jādomā informācija, kas jāizpēta, vai mēs esam atbildīgi un ko mums darīt šādos gadījumos. Saku priekšādātais. Es turpināšu sēdi, saka priekšādātājs. The, the Notiks struktūrētais dialogs ar Brazīlijas Nacionālā kongresa locekļiem, kā to paredz apvienotais rīcības plāns Eiropas Savienības un Brazīlijas stratēģiskajā partnerībā. Ir paredzēts arī debatēt par Eiropas Savienības un Merkozūra asociācijas nolīgumu. Tagad došu vārdu Kasulīdesa kungam, lūdzu.